So can we start concentrate on the last point, uh, the macro... Ta, lūdzu, tagad pievērsimies pēdējam darba kārtības punktam makrofinansiālā palīdzība Jordānijas Hašimītu karalistē un vārds Neits skundzei. Kolēģi, es esmu atzinuma autore, atzinumu mēs sagatavojām Inta komitejai, un man ir um, daži vārdi, uh, vēlos, uh, ko vēlos teikt par uh, sagatavotajiem vairāk nekā 20 grozījumiem, pateicos kolēģiem par viņu ieguldījumu. Gribu teikt, ka vairumam grozījumu piekrītu izņemot Lorānsas Stasenas sagatavotajiem grozījumiem. Nevar atbalstīt šos grozījumus, jo tie ir negatīvi ievirzīti un tie ir vērsti pret jebkādas palīdzības sniegšanu Jordānijai, lai sodītu Jordāniju par to, ka tā ir musulmaņu valsts. Es uh, atstāšu Intas un budžetu komitejas uh, kolēģu rīcībā visus šos praktiskos aspektus, bet tā kā mēs um, strādājam ārlietu komitejā, tad es gribētu atgādināt, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums uh, Jordānijai. Tā ir nepieciešama Eiropas Savienības makrofinansiālā palīdzība šajā grūtajā laika posmā, jo pirmkārt Jordānija Uh, pēc uh, karaļa rosinājuma ir uzsākusi politisko reformu procesu. Protams, uh, šīs reformas nesaņem vienbalstīgu atbalstu valstī, ir arī tādas iedzīvotāju grupas, kuras vēlas saglabāt pašreizējo situāciju, un es domāju, ka uh, būtu jāpauž atbalsts šim pārējas procesam. Tas ir valsts nākotnes interesēs. Šīs pārmaiņas ir līdz šim notikušas miermierīgā ceļā. Otrām kārtām Jordānija saskars ar milzīgu bēgļu pieplūdumu no Sīrijas tur notiekošā konflikta dēļ, un šīs bēgļu lielais skaits Uh, izdara milzīgu spiedienu uz valsti. Šeit ir demografiskais spiediens, ekonomiskais spiediens, ar ko valsti jātiek galā. Un jūs varat iedomāties, ka jordānieši arī nevienmēr ir apmierināti ar uh, šo milzīgo bēgļu pieplūdumu. Um, Jordānijas valdība dara visu, kas ir tās spēkos, lai sniegtu palīdzību bēgļiem. Uh, bet tomēr ir nepieciešams, ļoti nepieciešams finansu atbalsts, un uh, es domāju, ka būtu ļoti saprātīgi, ja Eiropas Savienība atbalstītu uh, šo priekšlikumu par uh, palīdzības sniegšanu. Paldies, Neicis Kundze, par jūsu sagatavoto atzinuma projektu, un tagad es došu iespēju kolēģiem uh, uzstāties, ja viņi vēlas ko teikt par šo jautājumu. Šķiet, ka neviens nevēlas runāt. Zālē ir arī komisijas pārstāvis, varbūt komisijas pārstāvis vēlas kaut ko teikt. Tas ir Temprāno Arojo kungs. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms vēlējos pateikties atzinam sagatavotājai Nēcas kundzei par uh, Eh, šo dokumentu par viņas pausto atbalstu mūsu priekšlikumam, par sniegto pamatojumu. Pat tiešām situācija Jordānijā vēl pasliktinās. Eh, vispirms tas ir Sīrijas krīzes dēļ, Sinai pusalā pieaug nestabilitāte. Eh, pēc situācijas pasliktināšanās Eģiptē uh, tas e, Jordānija tagad ir mainījusi gāzes piegādātāju, gāzes cenas ir pieaugušas un gāzes piegādes Neģepts ir e, kopš jūlija pārtrauktas. Līdz ar to šis uh, uh, 85, vairāk nekā 85% ir e, fiskālais uh, defit, nelīdzsvarotības līmenis un 10% budžeta deficīts un tādēļ ir e, ļoti steidzami nepieciešama e, Eiropas Savienības e, finansiālā palīdzība, domājot arī par uzsākto pārējas posmu. Runājot par grozījumiem, šeit ir piektais punkts, kur ir definēti kritēriji un ir norādīts, ka ir jāatbalsta demokrātiskā stabilitāte. Uh, Uh, un uh, šie centieni ir atbalstāmi, bet šādā veidā formulēts grozījums, tas ir, uh, izklausās kā atbilstības kritērijas, kaut gan arī šādi kritēriji nav, mm, neietilst parlamentu kompetence. Ceturt, Eh, grozījums šeit ir runa, ir piesaukts karalis un viņa uh, vadībā veiktās reformas. Es uzskatu, ka varbūt nevajadzētu minēt konkrētas personas šajā tekstā un uh, Tikai noslēgumā gribu teikt, ka šis process būtu jāpabeidz pēc iespējas ātri, lai varētu sniegt uh, nepieciešamo atbalstu. Un galvenais pamatojums ir uh, bēgļu krīze, ar ko saskar šī valsts un uh, uh fiskālā nelīdzsvarotība. Tātad uh, šī, šo valsti skar ļoti uh, nopietni apkārtējās valstīs notiekošās krīzes. Uh, Paldies komisijas pārstāvim, tā kā neviens vairāk nevēlas uzstāties, tad es gribu jūs informēt, ka balsojums par atzinumu projektu ir paredzēts mūsu sanāksmē 10. oktobrī. Līdz ar to esam izskatījuši šī rīta uh, darba kārtībā paredzētos punktus. Tiekamies šo pēcpusdienu. Paldies! Jā.